un ārējās darbības dienestu vadītājs paziņojums par stāvokli Maldīvijā un dod vārdu komisāru kungam. Priekšsēžu kungs, godējumie deputāti, Maldīvijas valdība ir spērus svarīgs solis, lai pieņemt likumdošanu pret uh, uh, vārdarbību ģimenēs, uzlabot sociālu stāvokli. Uh, izglītību un veselības aprūpi. Eiropas Savienība par to visu priecājas, taču visi šie centieni varētu tikt eh, sagraut, ja valdība nespērstūties soļus savas demokrātijas e, stiprināšanā un e, demokrātijas pamatprincipu stiprināšanā. Maldīvī ir e, vārīga jauna demokrātija. Pēc jaunās konstitūcijas pieņemšanas un daudzpartiju vēlēšanu apstiprināšanas 2008. gadā ir bijis nevienmērīgs progress. Bija varas pārēj strīdīga kontroversiāla 2012. gadā. Šo notikumu sekas joprojām apdraud e, ilgtermiņa progresa Maldīvijā. Iepriekšējā prezidenta Našīda apcietināšana šī gada 22. februārī ir sāsnājas spriedz. Našīda kunga apcietināja eh, ar terorismu apsūdzībām par it kā eh, krimināla tiesas galvenā tiesneša nolapīšana 2012. gadā. Un starptautiskā tiesa ir paudus bažas par apcietināšanu un pirmo uh, tiesas sēdi, kas notika bez tiesas pārstāvniecības. Šogad 13. martā bijušais priekšsēdz, eh, prezidents ir nosūtīts, eh, no, notiesāts 13 gadiem cietumā. Eiropas Savienība ir eh, paudusi nopietnas jautājumus par tiesiskumu procesu un tiesas procesa neatkarību. Šajos izteikumos uzsverām, ka jāievēro demokrātiskie principi, konstitūcija, tiesiskums, tiesas process un tiesas, tiesu neatkarība. Vēlas izmantot šo iespēju, lai no jauna uzsvērtu e, šo principu nozīmību. Tie ir Eiropas Savienības pamatprincipi. Mēs esam paliekam apņēmis pilni, ka uzsvērt, ka jāps, jāsprot šo principu nozīmi visā pasaulē un arī uh, Maldīvijā. Tagad valsts valdībai jāspēr soļi, lai pierādītu, ka tā respektē izteikšanās brīvību. Jāgādā, ka opozīcija varētu savus aktivitātes īstenot bez valsts vajāšanām. E, tikai tā var būt demokrātija Maldivijā. Tāpat arī neatkarīgas iestādes kā cilvēktiesība komisija un vēlēšana komisijai ir svarīga loma demokrātijas saglabāšanā. Viņiem jāļauj savu konstitucionālo lomu pildīt, nebaidoties no sodiem. Arī brīviem mēdiem ir svarīga loma uh, veicinot valdības uzraudzību. Valdībai ir jāmazina uh, Eh, šķēršļi, eh, mediju darbībai un uzbrukumiem pret medijiem un presas pārstāvjiem ir jātiek sodītie. Eh, augstā pārstāva viceprezidente ir apsveikusi Maldīvas valdības paziņojumu e, nosūtīt Uh, Našīda kunga uh, pārsūdzības iespējamās uh, sēdē novērotāji. Un ir arī jāpārskata valsts likumdošana, tiesas sistēmas darbību un jaunā krimināla likuma piemērošana. Mēs ceram, ka šādi tiesiskums tiks uzlabots saskaņā ar 2008. gada konstitūciju un citiem likumiem. Uz šī pamata Maldivijas varas iestādes un Eiropas Savienībā varēs sadarboties, lai labāk aizsargātu tiesiskumu Maldīvijā. Un jau tagad ir pierādījumi, ka islāma ekstrēmisti aktīvi cenšas rekrutēt Maldīvijas viešus. Uh, džihādismam. Eiropas Savienība grib atbalstīt Maldivijas varas iestādēm, vēršot, vērsties pret radikalizācijas cēloņiem, bet panākumi būs atkarīgi no valdības apņēmības gādāt, ka politiskā sistēma Maldivijā ir, būtu iespējami veselīgāk. Paldies par uzmanību! Paldies Mimikas kungam par paziņojumu un tagad uh, politisko grupu vārdā uzstāsies runātāji. Pirmais būs Eiropas Tautas partības grupas vārdā Štīra kungs, lūdzu. Jā. Hvala predsjednice. Kada govorimo o Maldivama... Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Kad mēs runājām par uh, Maldīvijām, tad uh, pirmais attēls, uh, ko varbūt redz acu priekšā Eiropieši, ir paradīze uz uh, zemes, bet vietējie dzīvo pilnīgi citos apstākļos un dzīves līmenis tur nebeidz kristies bijušais Maldīvijas prezidents tagad ir ieslodzījumā. Tas rada ļoti daudz jautājumus par demokrātiju šajā valstī. Mums vajadzētu uzstāt uz tiesībām uh, īstenot godīgu tiesvedību. Eiropas Savienība jau pieprasīja demokrātiskas vēlēšanas. Uh, kas pieliktu punktu 30 gadu eh, vecai diktatūrai. 2012. gadā pirmo reizi nešīts, eh, pirmo reizi uh, demokrātiski ievēlēts prezidents atkāpās no sava amata neizskaidrojumu iemeslu dēļ. Iestādes tagad ir ļoti autoritāri noskaņotas. Uh, tās um, neiet pa demokrātijas ceļu un izskatās, ka tās atrodas arī ļoti tuvu islamisma tendencēm. Eiropā ir jāpieprasa lielāka šīs valsts demokratizācija. Aicinu šeit arī augsto pārstāvi turpināt darbu šajā virzienā. Paldies, deputāt kungs. Tagad došu vārdu Hauit kungam. Pusotru minūtu lūdzu. As vice president kā uh, Dienvidāzijas delegācijas vicepriekšēdētāja šajā Eiropas parlamentā, man tiešām bija ļoti žēl arī lasīt ziņu par šīm salām, kas ir mūsu partners cīņā pret klimata izmaiņām, bet mēs nevaram klusēt, ka tiek pārkāpt cilvēku tiesības. Mēs uh, iestājamies arī par šo prezidentu un aizstāvam viņu, jo viņš arī mm, tiek uh, turēts uh, cietumā. Mēs redzam, ka pret viņu izvirzīts ārkārtīgi ļoti smagi teror, smagas terorisma apsūdzības, lai viņš nevarētu piedalīties vēlēšanās, un tas viss notiek tajā kontekstā, kur kļūst aizvien lielākas bāžas par to, ka šajā valstī tiek apspiesta presa un cilvēku mm, spēja brīvi izteikties. Ehm, cilvēku tiesību priekšsēdētājs tiek apsūdzēts par um, nodevību, tad, kad viņš sadarbojas ar ANO, neviens nevar klusēt. Maldīvijas ļoti pazīstams kā uh, turismu vieta, un tas ir ironiski, ka turismu ministrs pats arī atzīnis korupciju un vardarbību žurnālistu ekspertu eh, nogalināšanu aicinām arī turisma asociācijas izrīt spiedienu. Varbūt eh, Maldīvijas ir tikai neliels, eh, neliels ūdens lās okeānā, bet mums jāizsēs par cilvēktiesībām. Tānoki. Paldies, deputāt kungs, dod vārdu Tānoka kungam pusotru minūtu. Priekšsēdētāji Ja tad šeit mēs zinām, bazī, pazīstam vairāk Maldīviju kā turisma gala mērķi, bet, diemžēl, ar salafismu ietekmi mēs redzam, kādas ir polit, katra politiskie saspīlējumi. Pilsoniskā sabiedrība tiek apklusināta, tiesiskā sistēma tiek manipulēta. Uh, lai ieliktu cietumos politiskos uh, opozicionārus. Uh, tagad cietumā ir pirmais Maldīvijas uh, demokrātiski ievēlētais prezidents. Uh, ņemot vērā arī klimata izmaiņu uh, izaicinājumu, uh, Mēs redzam, ka tiesvedībā netiek ievērot arī startautiskās uh, tiesības, aicinā Maldivijas valdību bez nosacījumiem atlaist uh, bijušo prezidentu, kā arī stiprināt tiesisko valsti. Atbilstīgi šarija likumām arī tiek uh, ieviests nāvesots un arī, es zinu, vairāk cilvēku uh, pievienojas islām valsts grupējumam. Tas ir ļoti satraucojoši. Rezolūcija aicina arī brīdina, uh, brīdināt turis, kuri dodas uz Maldīvijām un arī sadraudzības valsts cerams drīz palīdzēs arī Maldīvijām atgriezties uz pareizā ceļa. Paldies! Paldies! Schākes kundze divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs, kolēģi. Iepriekšējais prezidents eh, Našīdz, pirmais demokrātiski ievēlējies, eh, tika nosūtīts ar 13 eh, gadu cietumsodu. Jā, tas ir neticami. Un šīs, šī tiesas process bija politiski motivēts. Šeit vajadzētu ievērot skaidrus. Uh, tiesu standārdus, jo prezidentiem nešadien vajadzētu piekļuvi advokātiem, ārstiem, kad viņiem tas būtu nepieciešams, un uh, arī konsultātiem, juristiem. Notiek cilvēktiesību pārkāpumi, ir pazudis žurnālists Ahmed Rilvans, un uh, ir uh, arī aizliegti mierīgi protesti. Tas raisa bažas džihādistu ar vien lielāku parādīšanās izis rekrutēšana. Tur ir ļoti liela skaitļi, un tas rada milzīgas bažas. Daudz, daudz Eiropas turisti, kas dodas uz Maldīvu saļā, salām, mēs, eh, mums vajadzētu brīdināt eh, viņus par to, kādam riskam viņi sev pakļauj, dodoties uz šīm salām. Un vajadzētu šo tiesas procesu, kas ir vērsts pret prezidentu, uzreiz apturēt. Paldies! Un tagad nākamais uzstāsies Koso Permuji kungs. Vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Maldīvu salās ir apcietināts eh, iepriekšējais prezidents, notiek cilvēktiesību pārkāpumi un eh, netiek ievēroti apcietināto tiesības. Tas mums ir jānosoda, bet mums ir jāpauž arī nožēla, ka ar cilvēktiesību aizbildināšanos tiek mēģināts īstenot ģeopolitiskas intereses. Ja tas attiektos uz visiem, tad jau uzsāktos kari, kuros mēs būtu iesaistīti, piemēram, Irāka vai Sīrija, bieži vien cilvēktiesības tikai kā tāda aizbildināšanās, lai attaisnotu karu pret izniecības blokiem. Šeit tiek atbalstīts zīda ceļš, šajā reģionā. Iepriekšējā valdība atbalstīja citus mērķus. Mēs runājam par cilvēktiesībām, bet eh, ja mums tomēr vajadzētu uzsākt eh, paraudzēs to, kāda bija Eiropas Savienības loma Hondurasā. Mēs nedrīkstam izmantot cilvēktiesības kā ieroci. Paldies! Lambert, Paldies, Lambert kungs. Pusotra minūte nākamais. Okay. Thank you, President. Paldies. Priekšsēdē runāšanas grupas vārdā. Uh, bet es arī esmu Dienvidu Āzijas delegācijas locekli, kas iekļauj arī Mādīvas salas. Tur ir bijuši dabas konsultācijas un, protams, arī tiek diskutēts arī par jaunu konstitūciju. Tas ir process, kuru mēs esam atbalstījuši. Tā jauna demokrā, demokrātija Maldīvas salās, un mēs redzam arī, ka ir sasniegts zināms progress, bet tomēr ir arī spriedze. Uh, proti e, institūcija darbībā, kā tās uzsāk savu darbību. Jā, prezidenta Našīda loma izmaiņu procesā ir bijusi ievērojama. Eiropas Savienība ir paudus arī savas bāžas, kad e, šis prezidents tika apcietināts un uh, viņam nav viss tiesība. Pašreizējie notikumi ir ļoti bažas izraisoši un ir arī terorisma akti. Uh, Tās ir eh, konstitucionālās garantijas, kas motīvi savās ir jāsniedz, ir eh, jāmaina tiesības, ir eh, juridiskie procesi jāmaina un jāatcer motīvi savas to dalīt. Es domāju, ka ir pat grūti noticēt. Uh, ka visu šī notikumu ķēde bija tikai vienīga sakritība. Eiros parlaments vēlas konstitucionāls garantijas eh, Maldīvijai visām tās pilsoņiem, visiem iedzīvotājiem. Tas ir būtiski progresam šajā eh, mazajā eh, salu valstī, ko apdrauda klimata izmaiņas. Paldies, un tagad individuāli runātāji vispirms Prēdas kungs. Jā, paldies. Mohamed Nashids. Divdesmit piecos gados, astoņpadsmit reizes, divos, divos gadu desmitos, jā, viņš bija demokrātijas simbols mātības salā šajā valstī. Tas, tie, tie bija gadi, kad bija iespējama mierīga opozīcija, un tad mātības salās bija pirmais demokrātiski ievēlētais prezidents pieliekot punktu 30 gadu autokrātiskiem režīmam. Pēc brīvām pluralistiskām vēlēšanām, kas bija ļoti svarīgs solis valsts demokratizācijā, uh, notika šis progress. Tomēr, diemžēl, tas, ko mēs redzam šodien, tas nav, nav pietiekama politiskā situācija. Maldīvās ir uh, ļoti satraucoša valsts un valsts institūcijas ir politizētas. Un šeit es gribētu atsaukties arī uz tiesu sistēmu. Apsūdzības terorismā Našīram adresētās uh, viņa notiesāšana uz tri, trīs gadiem gadu cietumsodu. Tas skaidri norāda uz to, ka tiesi, tiesu vara arī ir politiskās var, varas rokās. Gajun ģimene tā, kas regla esošais prezidents ir uh, brālēns bijušajam, un viņa, uh, mei, premjerministram, un viņa meita ir ārlietu ministre. Lūk, tāda ir situācija politiskā rakursā. Mēs esam ļoti tālu no demokrātiska režīma no tā režīma, ko cilvēki vēlies redzēt 2008. gadā, vai ko viņi arī, um, arī balsoja, jāatgriežas viņiem atpakaļ uz demokrātijas ceļa. Paldies! Um, Moskas kundze ir nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji! Daudzās pasaules vietās mēs redzam, ka mm, fundamentālās vērtības uh, sabrūk, un mēs Eiropas Savienībā nevaram noskatīties pasīvas to, kas notiek. Uh, institucionālā krīze Maldīvās ir fundamentāli arī ietekmēs iedragājusi likuma varas principus, tāpēc mums vispirms ir jācenšas palīdzēt atjaunot miera klimatu. Šai ziņā ir arī politiskās debatas jāatbalsta. Arī opozīcijas demokrātijas brīvības, izteiksmes brīvība ir jāaizsargā, lai arī tiesu vara kļūst depolitizēta. Un mēs arī aicināt, lai Maldīva un Šrilankas eh, delegācija Eiropas parlamentā uzraudzītu šo jautājumu un lai sniegtu Magrīnī kundzei visu vajadzīgo informāciju, lai varētu arī šo situāciju Maldīvijā risināt augstākajā režīmā. E, e, un ir nepieciešams jārespektē pilnībā cilvēktiesības. Paldies! Pundzu lika kungs, nākamais, man ir ļoti skaidrs, ka Maldīvija vairs nav tikai paradīze turistiem. Viņi e, tā ir valsts, kur ir fundamentālisti izraisīts apdraudējums, šeit ir politizēta tiesu vara, arī cilvēktiesības demokrātiskās e, tiesības ir erodējušas. E, Mohamed Našīda vadītā valdība norāda uz to, ka, ka nefunkcionē šī valsts. Tā sauktā tiesa tā nerespektē taisnīgas tiesas pamatprincips un ir arī pretruns ar pašas valsts konstitūciju. Mēs vienmēr esam bijuši demokrātijas atbalstītāji, mēs arī stiprinam, gribam stiprināt labākās institūcijas un tiesvaru, un mēs gribam, lai būtu arī Maldīvijai palīdzība pārvarēt visus izaicinājumus, kas notiek pārējais periodā. Noteikti jāatbalsta demokrātiskā pārēja ir jāprasa, lai beidzas vardarbība pret eh, mierīgiem protestantiem un arī no šī tiesības būtu jārespektē kā arī cilvēktiesības. Köszönöm a hozzászólását ezzel a képviselő. Liels paldies! Mēs tiešām esam nonākuši pie mūsu individuāla runātāja saraksta beigām. Tālāk mums būs brīvais mikrofons un es došu vārdu visiem, kas ir pieteikušies šajā procedūrā. Vispirms Kokankungs, paldies priekšsēdētāji. Pagājušā gadā, pagājušā gadā es biju Eiropas Savienības misijas vadītājs, mēs uzraudzījām vēlēšanas. Un Maldīvijā notika process, kas tika vadīts ļoti augsti profesionālā līmenī, tomēr politiski augstākā tiesa ir uh, ir eh, atcēlusi divus vēlēšanu eh, komitejas locekļus, un tas ir skaidrā pretrunā ar varas dalīšanas principiem, un arī eh, tas ir pretrunā ar vēlēšanu komisijas pilnvarā. Un tika pacelts arī ļoti daudz juridiski jautājumi pret Našīdu kungu un katrā demokrātiskā valstī ir e, tiesiskais, tiesas process jārespektē un ir jārespektē neatkarīga tiesu vērtējuma. Šī gadījumā tas nav tā, un e, tāpēc ir nepieciešams nosūtīt arī novēroties uz tiesas prāvu gadījumā, ja tiks iesniegta apelācija. Paldies, Kukan kungs, tālāk Mārijas kungs. Mohameds Nasits ir pirmais demokrātiski ievēlēts Maldīvijas līderis. Viņš ir arestēts un nosūtīts un, un notiesāts ar ilgu cietumsodu. Tas norāda, ka Maldīvijā nav demokratizācijas tiek, tiek izsniegti arī aresta orderi, aresta rīkojumi, tas ierobežo pilsoniskās sabiedrības izpausmes un ir vērti pret žurnālistiem. Tā ir ļoti kritiska situācija un mums ir jādara viss, lai mēs varētu palīdzēt viņiem. Viņiem ir jāveic demokrātiskas reformas, jo īpaši jāreformē tiesu vara, nepieciešams atjaunot demokrātiju, tiesu varu, jārespektē arī izteiksmes brīvību un arī pulcēšanās brīvību. Maldīvijai ir galu gala ja cenšas apturēt arī džihādistu un ārvalstu kaujinieku negat, negatīvā pieredze un jādara e, preses brīvība un tiesvara jāatjauno, jānostiprina. Paldies! Tālāk Jakobčiču kungs. Paldies priekšsēdētāji! Eiropa ir daudz ko izdarījusi Maldīvijai daudzējādā ziņā, gan ekonomiski, uh, kulturāli, gan arī ekonomiski, nu, politiski runājot. E, tad, kad mēs runājam par to, kā tika pieņemta jaunā konstitūcija 2008. gadā, tā burtiski pavēra jaunu labspusi valsts vēsture. Tomēr šī demokrātija nenoturējās ilgi, un es šeit negribu runāt par to, vai esošā vadība uh, atbalsta vairāk eh, Ķīnu vai vairāk ir islāma pozīcijās. Šeit mēs runājam par to, ka bijušajam prezidentam tomēr ir tiesības eh, arī uz, uz šo godīgo tiesas procesu, viņam ir tiesības uz medicīnisko palīdzību, un mums ir atklāti jāsaka, ka šim cilvēkam ir eh, tiesības uz saņemt arī visu savu tiesību aizstāviešanu. Tālāk. Nākamais runātājs. Paldies priekšsēdētāji, saka Kastaldo kungs. E, tā ir realitāte, ko jūs neredzat e, turismu grāmatās. Mēs redzam, ka bijušais priekš, e, prezidents ir notiesāts uz 13, 13 gadu ilgu cietumsodu. Un šī tiesas prāva ir politizēta, arī starptautiski novērojami neatkarīgi, ja to sauc par politizētu prāvu. Uh, Tūkstošiem cilvēku ir izteikuši savus protestus dažādās demonstrācijās, tomēr, diemžēl, arī žurnālisti pēc šādām izpausmēm tiek masveidā arestēti un arī tiek ietekmēti, viņiem neļauj rakstīt. Šobrīd Maldīvijā attīstības trajektorija ir novirzījusies, viņi ir atjaunojuši arī nāvis sodu, un mēs Eiropas Savienībā esam uh, pilnīgi pret šādu barbarismu. Tas nozīmē, ka 13-gadīgus bērnus uh, var notiesāt uh, uz nāvi, tad, kad viņi iegūst pilngadību. Un mums ir ļoti skaidri jaunajai valdībai jāpauž, ka demokrātijas uh, stāvoklis vai likuma varas ievērošana, tas nav tāds tā kā izvēles vai kāds ekstras jautājums. Mums ir jāatbalsta demokrātija. Tālāk Nākamais runātais. Paldies par iespēju runāt šodien. Es vēlos atbalstīt tos eh, deputātus, kuri teica, ka situācija Maldīvijā ir ļoti nopietna un šis process, eh, šis process nav atbalstams šobrīd. Nav šobrīd eh, tādu kritēriju, kas būtu izpildīti Un jautājums par Maldīvu, uh, Maldīvijas redikalizāciju ir ļoti nopietnas. Un tie turisti, kuri dodas uz Maldīvu salām, šiem turistiem ir jāsaprot arī, kāda ir situācija. Tas, ko turisti ierauga, neatbilst realitātei. Tie tas nav tas pats, ko redz uh, Maldīvijas iedzīvotāji, tāpēc es varu uh, atbalstīt komisijas viedoklu Margarīni kundzes darbību. Es ceru, ka Eiropas Savienība turpinās darboties tā, lai varētu situāciju uzlabot. Paldies! Köszönöm, képviselő úr! Ezzel a kezdiai eljárásnak a vég. Paldies! Līdz ar to mēs esam beiguši brīvā mikrofona procedūru. Un tagad es došu vārdu komisāram Mimiks kungam. Lūdzu! priekšsēdētāji, godājumie deputāti. Paldies par šo debati, kas ļoti skaidri ir norādījis atbalstu demokrātiskiem procesiem, ir atbalsts arī likuma varai Maldīvijā. Un debats beigās atļaušos teikt, ka mēs turpināsim uzraudzīt šo situāciju Maldīvijā. Eiropas ārējās rīcības dienests un Eiropas delegācija Šrilankā, kas ir akreditēta Maldīvijā, uzturēs regulārus kontaktus ar Maldīvijas iestādēm un citiem politiskiem darbiniekiem, kā arī pilsonisko sabiedrību. Mēs arī ceram, ka Maldīvijas valdība pieņems šos politiskos un tiesiskos palīdzības piedāvājums no Eiropas Savienības puses. Uh, un tiesiskā palīdzība no Eiropas Savienības puses dodas uh, Maldīvijai un Eiropas Savienībai uzsākt uh, arī dialogu par tiesvaru stāvokli šajā valstī. Eiropas Savienība turpinās rūpīgi sekot uh, islāma radikālismu tendencēm. Šobrīd šis jautājums ir Eiropas darba kārtības pašā centrā. Uh, un Eiropas Savienība uzturēs savu apņēmšanos un palīdzēs eh, Maldīvijas iedzīvotājiem veidot, veidot eh, demokrātisku sabiedrību fundamentālās tiesības, kur tiks ievērot. Vēl paldies par aktīvo dalību šajā diskusijā. Paldies, komisāra kungs, un es gribētu jums eh, pastāstīt, kolēģi, ka Šeit ir bijuši septiņi rezolūcijas priekšlikumi, un par to mēs balsosim vēlāk. Tālāk mēs esam pabeiguši šo debati, un mēs balsosim par šo jautājumu rīt.